Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Tagad mēs gaidām, kamēr parādīsies Nībleres kundze, kas ir nākamā referente. Mazlietiņ lūdzu pagaidīsim vēl. non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo. Tā, mēs va, nevaram uh, mainīt darba kārtību, tāpēc pārtraukums 5 minūtes. Speriamo meno, adesso cer... Mēs ceram, saka priekšsēdētāja, eh, ka mums būs jāgaida mazliet mazāk. Mēs vienkārši mēģinām atrast Nīblers kundzi. Riprendiamo. Dicevo, la relazione dell'on... Nu tā, tagad mēs atjaunojam, atsākam sēdi. Tagad Nībleres kundze ziņojums par Eiropas Savienības kosmosa rūpniecības politiku. Lūdzu, Nībleres kundze, ja jūs esat gatavi, tad četras minūtes jums. Priekšsēdētājs kundze, eh, Eiropas komisijas eh, priekšsēdētāja vietniece, mīļie kolēģi Šodien daudzās Vācijas avīzēs bija redzams, ka EADS koncerns eh, grib eh, savā līdzinējā aizsardzības eh, jo darbībās grib samazināt darba vietus. Augšbavārijā, tas ir pie Minhenes, acīm redzot, tiks slēgta viena ražotne, līdz ar to ir apdraudētas vairāk nekā tūkstoši darba vietas. Bavārijā ir vairāki uzņēmumi, e, kuri nodarbojas ar kosmosa tehnoloģijām. Tas nozīmē apmēram trešdaļu uzņēmumu, kuri vispār strādā šajās, jo, šajā jomā. Te ir runa arī par satelītu tehnoloģijām un citām. Tomēr budžets netiek papildināts un nozarei nav perspektīvas, kas nozīmē smagas sekas arī civilajam aspektam. Daudzi uzņēmumi e, ir ieguvēji izmantojot kosmosa tehnoloģijas. E, tomēr e, vienlaikus arī mēs tieši vai netieši esam atkarīgi no šīm nozarēm, gan televīzija, atragaitas internets, navigācijas sistēma, Eiropas automātiskais palīdzības eh, dienests un arī dzen lauksaimniecība izmanto šos sasniegumus. Eh, tagad ir eh, nepieciešams ķerties klāt finansējuma jautājumu. Eh, te ir runa par rūpniecību, ka ir ļoti ilgi attīstības cikli un nepieciešama rūpīga plānošana uzņēmēji ir bažīgi pieņemot lēmumu par investīcijām, nezinot, vai produktam, gala produktam būs noņēmēji. Es uzskatu, ka ir nepieciešama sākotnē, sākotnējais finansējums, ar kuru palīdzēt radīt izaugsmi un darba vietas Bez tam mums ir nepieciešama trīs iesaistīto pušu labāka koordinācija es, e, Eiropas kosmosa aģentūra, Eiropas Savienība un dalību valstis. It īpaši e, laika posmā līdz 2020. gadam. E, arī uzņēmumiem vajadzētu vadīties no šiem datiem. Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par um, Eh, aktīvu eh, kosmosa politiku. Bez tām eh, ir arī satelītu komunikācijas priekšrocības, kuras ir jāizanalizē. Tikai šādā veidā ar aktīvu darbu un rūpīgu analīzi mēs kļūsim uh, neatkarīgi un padarīsim uh, savu rūpniecības nozari par konkurētspējīgu. Paldies! Grazie. La parola all'onorevole Kelly. Paldies. Tagad lūdzu Kelly kungu. Ilgčon. Paldies. Šis jautājums e, fascinē ļoti daudzus cilvēkus, bet tas attiec arī uz cilvēkiem, kas nekādā veidā nav saistīti ar šo industriju. Uh, Eiropā gan tūkstošiem cilvēku strādā šajā nozarē, un uh, šai nozarei, kā norādīja referenti, ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Protams, ka ir vajadzīgi pētījumi un inovācijas, un gan Kopernikus, gan Galileo arī joprojām nav pilnībā izsmēli savu potenciālu, jo ir vajadzīgas lielākas investīcijas, lai to varētu panākt. Uh, un mēs redzam, ka ASV mums ir vairākus soļus priekšā. Mums vajadzētu ļoti rūpīgi piestrādāt šais industrijas attīstībā. Manā vēlēšanu apgabalā nodibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar satelīta tehnoloģijām pēdējo pāris gadu laikā un nodarbojas ar tādiem kā meža pētījumiem, izmantojot satelītus ar ļoti, ļoti lielu precizitāti. Un investīcijas kosmosa tehnoloģijās uh, ļautu mums gūt ļoti lielus ilgtermiņa ieguvumus, kā norādīja Angelika Nīblere. Paldies! Paldies, Hovita kungs! Thank you very much. Paldies, priekšēdētāji! Manā vēlēšana apgabalā ir izstrādāta tehnoloģija, kas ļauj izmantot uh, uh, uh, tehnoloģijas uh, kosmos pētniecībai un uh, es gribētu, lai mēs labāk apzinātos, uh, cik daudz iespēju Eiropas Savienība ir palaidusi garām, lai attīstītu ieguldījumus un inovācijas šajā sektorā. Un kā norādīja referente, tas ir, tā ir joma, kas uh, ir ļoti daudzsološa arī darba vietu izveides ziņā. Un Es uzskatu, ka mums ir jāturpina ļoti aktīvi uh, attīstīt šī joma, kas ir lielā mērā atstāt novārtā. Paldies, Koreiras uh, kungs, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Es gribētu arī apsveikt referenti, jo šajā jomā, tātad kosmosā, industriālās politika ir jāturpina ļoti aktīvi attīstīt, lai mēs vispār būtu konkurēt spējīgi pasaules mērogā. Tas attiec uz Galileo uz, un uz citām, arī uz GNSS sistēmu. Uh, liela nozīme ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, un šī ir joma, kurā inovācijas un pētniecības sasniegumi ir tādi ļoti labi redzami. Šī ir joma arī, kas eh, ļauj radīt darba vietas arī krīzes laikā, un uh, kopējā ārlietu un drošības politikā arī, protams, šai jomai liela nozīme. Paldies! Tagad vārds komisārai Redingai. Paldies, priekšēdētāji! Gribu teikt paldies referentē Nībleres kundzei par ļoti nozīmīgo ziņojumu par svarīgu industriālo jomu. Uh, Šis uh, sektors kosmosa pētniecība rada inovācijas, palīdz attīstīt jaunas tehnoloģijas, liek attīstīt jaunas tehnoloģijas un 11 miljārdi eiro nākamajā uh, finanšu plānā ir paredzēti Galileo Kopernikus programmām un arī kosmosa pētījumiem. Uh, šī nauda tiks veltīta um, izpētēji, un tas būs, tās būs ļoti auglīgas investīcijas. Protams, ka gan eh, kosmosa aģentūrai, gan Eiropas komisijai un citiem uh, iesaistītajiem ir jādarbojas saskaņoti. Uh, nevajadzētu izraisīt tad pārklāšanos vai aktivitāšu dubultošanos. Un Komisija rūpēsies arī par darba koordināciju starp Eiropas Savienību un Eiropas kosmosa aģentūru. Pareizi referente norādīja, ka ir ļoti svarīgi radīt tādas atslēgas tehnoloģijas, un uh, nodrošināt mūsu vadošo uh, lomu uh, konkurējot ar citiem. Mums ir jākļūst neatkarīgākiem tieši kosmosa izpētes un izmantošanas jomā un arī pārunās par transatlantisko tirzniecības līgumu un pētījumos, kas iznāks nākam, nākamajā gada otrajā pusē, par šo jomu arī ir daudz runāts. Šī joma ir būtiska arī satelīta komunikācijas attīstībā, un komisija ir piedāvājusi virkni pasākumu šī tirgus attīstībai, ieskaitot pakalpojumu attīstību. Runa ir par virkni dažādu pasākumu dažādās jomās. Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir beigušos. Balsojums rītdien pulksten 11.30. Ora relazione. Un tagad. Franka Prusta ziņojums kārs 2020 ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari vārds